Nav, līdz ar to protokols tiek apstiprināts. Ķeramies klāt pie balsošanas. Sākam ar rezolūcijas priekšlikumu, kopīgu rezolūcijas priekšlikumu no sešām punktiem. Kas pārīkums vēlas izteicis par darbu kārtību, lūdzu? Godātais Vīlanda kungs, godātie kolēģi, saskaņā ar 28. pānta 4. punktu mūsu reglamentā eh, parlamenta priekšsēdētājs pārstāv parlamentu ar ārējās attiecībās. Dažkārt mēs ar to uzvaram, citreiz zaudējam, bet kā demokrāti mēs pieņemam šos rezultātus. Vakardien priekšsarētājs Šulcs pārstāvēja parlamentu padome un kārtējo reizi pauda savu personīgo viedokli un nevis parlamenta lēmumus. Piemērs. Parlaments ir pauda savu nostāju par investīciju aiz, eh, aizsardzību Un rezolūcijas Vitāla Moreira par TTIP līgumu arī ar vairākumu pieņēma. Bet mūsu priekšsēdētājs pats neuztver nopietni mūsu lēmumus, tad mums nav jābrīnās, ja padome, eiroskeptiķi vai komisija arī mūs neuztver nopietni. Pēc tam, kad tas atkārtot ir noticis, mēs aicinām visus lai tas arī priekšsēdētāji un visus dienestus nodrošinātu, kā oficiālos pasākumos arī tiek oficiāli pārstāvēts parlamenta viedoklis. Paldies, Kaspārī kungs. Mēs iepazīsimies ar situāciju. Butikofer kungs. Izmantojiet lūdzu mikrofonu. Priekšsēdētāj kungs. Es aicinātu prezidiju padomāt, vai mums nevajadzētu komiteju sasaukt, lai pārbaudītu, cik korekti šīs eh, iestādes lēmumi tiek īstenoti un pārstāvēt. Jā, priekšsarētājs kas tiešām sēdētu un pār, skatītos uz pirkstiem eh, iestādes priekšsēdētājiem 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Priekšsēdētājs, paldies, Butikoferkungs. Sākam balsošanu. Vispirms sešu politisko grupu kopīgs rezolūcija priekšlikums par situāciju Sudānā. Balsojam, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk Ēģipte. Arī sešpolsko grupu rezolūcija priekšlikums sestais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 15. punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums N divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums Q divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tālāk. Balsams par Nigēriju. Arī sešu politisko grupu rezolūcijas projekts. Pirmais grozījums, balsojam, personu balsojums, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Dāmas un kungi, man ir arī paziņojums jānolasa par eh, priekšsēdētāju konferences lēmumiem saistībā ar eh, nominācijām starp parlamentu delegācijā nav nekāda grozījuma iesniegt, līdz ar to eh, priekšsēdētāju konferences lēmums ir spēkā. Tagad tālāk balsojam par situāciju Ukrainā. Mums ir kopīgs piecu politisko grupu priekšlikumu, tāpat arī Maceronija un Grigulas kundzes priekšlikums. Tātad sestais grozījums, kurš par? Pret? atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums ar mutisko grozījumu no Sarjuša Voļska kunga puses. Lūdzu, Sarjuša Voļska kungs. Mikrofon. You promised to add. Es ierosinu papildināt tekstu ar šādu frāzi. Aicina um, algotņus neizmantot uh, cilvēks, kā dzīvos vairogs. Paldies. Vai ir kādi iebildumi, prasa priekšsēdētājs? Nē. Labi, tad balsojam. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts.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 Pieņemts. Astotais punkts. Oriģināla teksts ar to arī ir izskatīts. Nākamais ir 12. punkts. Un šeit ir mutisks grozījums no Sarešvaļas kunga. Lūdzu. Teksta beigās papildinātu šādu aicina visas puses darīt visu iespējamo, lai aizsargātu civiliedzīvotājus un ļautu sniegt humanitāro palīdzību Ukrainai. Paldies! Sarjuši Vaļskungs. Mēs nobalsojām par devīto un pieņems līdz ar to astotais atkrīt un jūs tikko sniedzāt astotajai punktam, bet tas vairs nav spēkā mēs gaidījām eh, mutisko grozījumu par 12. punktu. Mutiskais grozījums par 12. punktu, nevis par 8. Paragraf 8 was kaduk. Paragraf 8 is kaduk. Okay. Astotais punkts atkarīt. Vai jums ir mutiskais grozījums 12 punktam vai nav? No, ok. Nē, nav. Skaidrs. Tad mums nav nepieciešams balsot par 12. punktu. Tad otrais eh, grozījums personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 11. grozījums personāla balsojums, bet šeit ir mutis grozījums arī Švaļskungs lūdzu. At the end, after the word... Noslēgumā pēc vārda retorika papildinot ar tai skaitā no Krievijas un tālāk tekstā kā ir. Vai ir kādi iebildumi? Nē, tad tā arī balsojam personāla balsojumā par 11. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. Ceturtais trīs daļās, pirmā daļa kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otro daļu pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Piektais grozījums, šeit arī Sarjušu Vaiskungam ir mutisks grozījums, lūdzu. Mutiskais grozījums zaļom un grozījumam, ierosinot šeit svītro trešajā rindiņā vārdus tāpat kā Ungārijas valdības lēmumu parakstīt eh, līgumu ar Krieviju par kodolenerģiju. Pārējais teksts paliek tāpat, kā zaļie ierosina, svītrojot 3, 4, 5 rindiņu, kur eh, teikts eh, par Ukrainas valdības, par, es atvainojos, Ungārijas valdības parakstīto līgumu ar Krieviju. Vai ir kādi iebildumi, praspriekšsēdētājs? Tas ir 40 kolēģi. Es redzu, tur vairāk kā 40 kolēģis, līdz ar to balsojam eh, sākotnējā tekstā personāla balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. Tālāk par jauniešu nodarbinātību. Šeit mums ir kopīga rezolūcija no četrām politiskajām grupām. Devītais eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais punkts oriģināla teksts, kurš par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. punkts, oriģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas pieņemts. 18. punkts divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas noraidīts. Es atvainojos, saka priekšsarētais pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. 19. punkts divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. 24. punkts, kurš par, pret, atturas pieņemts. 27. punkts, kurš par pret atturas pieņemts. 28. punkts divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. 12. grozījums personāla balsojumā sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Daudzi um, atturoties ar nelielu pārsvaru pieņemts. Septītais grozījums personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši?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 Pieņemts. Trešais grozījums personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 43. divās daļās, pirmā daļa kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 44. punkts personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums personāla balsojumā sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 45. punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Kolēģis vēl citēties par reglamentu, lūdzu. Priekšādātāji. Mēs iesniedzām mutisku paskaidrojumu par šo balsojumu. Tas tika pieņemts attiecībā uz 64. punktu par brīvu darbiņēmēju pārviedošanos un šo vārdu kvalificēts. Es atvainojos, vai jūs jums paskaidrojums, jeb grozījums, mutiskais grozījums vecā priekšādātājs? Mutiskais paskaidrojums nāk pēc tam, pēc balsojuma. First point. Paragraf 45 oriģinālteksts. 45. punkts oriģinālteksts, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa, kurš par pret atturas. Vēlreiz lūdzu, kurš par? Skaidrs pieņemts. Par reglamentu. Kolēģi, lūdzu vai es drīkstu izteikt ierosinājumu. Es šeit mm, esmu nesen tikai, bet man ir parlamentārā pieredze. Neapvainojieties, lūdzu, bet varbūt mēs varētu vismaz tik daudz laiku dabūt, lai varētu paspēt saprast balsojumu par vai pret, lai paspētu arī roku pacelt. Jūs tomēr pārāk ātri to darat. Herr Kollege, God, godātais kolēģi, Es to mēģināšu, bet jūs ātri pamanīsiet, ka kolēģiem nepatīk, ka tas pārāk lēni velkas. Ja jums vajadzēs desmit minūtes eh, vairāk, visi grib paspēt uz lidmašīnām, un eh, es turpinu darbu tā, kā iesāku iepriekšējā sasaukumā. Sie haben dafür auch, Sie haben dafür auch Jums tāpēc ir labi sagatavoti balsošanas saraksts, ko eh, jūs kolēģi ir sagatavojuši. Tātad eh, pēc 14. grozījuma, tātad sekot tālāk pirmais, kurš par, pret, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts pēc kā apsvēruma piektais e, grozījums personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojums par rezolūciju kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir balsojums par stāvokli Irākā. Šeit mums ir kopīga rezolūcijas priekšlikums no piecām politiskajām grupām. Otrais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums, kurš par? pret, atturas noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Šeit man gan ir saka, ka no Gomeša kundzei ir mutis grozījums, lūdzu. Šķiet, ka ir tehniska korekcija. Datums tas ir 15. jūlijas, 14. jūlija vietā. Tas attiec uz sesto rindkopu. Attiecībā uz tekstu apsveic jauno Eiropas parlamenta priekšsēdētāju ievēlēšanas. Tas būtu no 14. uz 15. datumu jānomaina šeit. Paldies, Gomes kundzei. Mēs pārbaudīsim šo situāciju un tad ziņosim par lēmumu. Balsojam par rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts nākamais rezolūcija par vardarbības pastiprināšos ar Izraēlu un Palestīnu. Tas ir kopīgs rezolūcijas priekšlikums no četrām politiskām grupām. Sestais punkts, kurš par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais punkts, septītais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pēc G apsvērumu piektais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par rezolūcijas priekšlikumu kopumā, personāla balsojumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Agresijas noziegums. Mums šeit ir vienas politiskās grupas ECR Eh, priekšlikums balsojam par to vispirms, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk kopīgs rezolūcijas priekšlikums no piecām politiskajām grupām. Tikai viens balsojums par apsvērumu punktu F. Oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk uh, par, uh, uh, par rezolūciju kopumā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tad man ir arī paziņojums. Karlos Jimenez Vilarejo ir paziņojis par atkāpšanos parlamenta deputāta amatas ar 1. augustu un saskaņā ar ceturtā pānta trešo punktu, un parlaments paziņo, ka no šī datuma viņa vieta kļūst vakanta un paziņos par to attiecīgai dalību valstī. Visi, kas mani vēl var saklausīt, novēlu patīkamu māju ceļu, jauku